ir iesniedzis lūgumu aizsargāt viņa imunitātes un privileģijas um, kādā civillietā, kas ir uzsākta Bukarestē atbilstīgi reglamentam. Šis lūgums ir nosūtīts Eiropas parlamenta juridisko lietu komitejai. Esmu saņēmis no